ņemti. Otrakārt, Edvards Rauseldīgs ir iesniedzis pieteikumu demisijai un saskaņā ar reglamentu 4. pantu parlaments konstatē brīvu vietu un dara to zinām attiecīgās valsts.